traucē patērētājiem un uzņēmumiem darboties šajā situācijā. Ļoti bieži mums nav informācijas par parādnieku uzturēšanās vietu un aktīvu uzturēšanās vietu. Nepieciešams panākt situāciju, lai mēs to zinātu. Komisija tāpēc veicinās dažādus dalību valstu informācijas līdzekļu uzkrašanos un arī pieeju informācijas reģistriem. Jautājums ir arī par to, vai tiesību sargāšanas orgāniem ir pieeja nodokļu maksātāju uzskaitas reģistriem. Un jautājums ir arī par Eiropas īpašumu jeb aktīvu reģistru, kas iespējams prasītu to no parādniekiem. Kreditoriem būtu ļoti labi, ja būtu vienkāršāka sistēma, kas darbotos visā Eiropas Savienībā, kas ļautu mums iegūt informāciju par šiem aktīviem jeb īpašumiem. Tā tas varētu notikt, izveidot dot kreditoram pieeju šiem resursiem, pirms tiek izšķirts tiesas ceļā šis jautājums. Šeit ir arī salīdzinājums starp tādām paražu tiesības valstīm un kontinentālā tiesību valstīm, piemēram, Lielbritāniju un kontinentālajām valstīm, kur ir dažādi šā jautājuma risināšanas principi. Ir arī interesanti padomāt par to, kā šie jautājumi tiks risināti šajās valstīs. Šis ziņojums tiek veidots šādā griezumā, un kompromisi, kādi tikt panākti, jau apzīmē šīs atšķirības. Daudz vēlētos redzēt šo risinājumu vienkāršāku kas ļautu kreditoriem gūt nepieciešamo informāciju ātri un vienkārši. Ir tāpēc nepieciešams pieteikt, pieņemt noteikumus, lai informācija būtu vienkāršā formātā, tiktu ievadīta regulāri. Ļoti svarīgi ir arī strādāt kopā, nevis atsevišķi runājot par tiesām Tas gan saistās tikai ar pārobežu jautājumiem, taču domāju, ka šo likumu īstenošanai jākļūst proaktīvai. Ziņojums palīdzēs mazajiem uzņēmumiem pārvarēt nopietnu šķērsli sistēmā, jo tiem nav pietiekama resursu, lai atrastu parādniekus un piespiestu tos samaksāt naudu. Kompānijas šādā veidā ierobežo savu darbību ārzemēs, jo ir šis papildus šķērslis, un tas katrā ziņā runā pret Eiropas Savienības idejai. Galu galā mazie un vidēja īpašumi veido lielu mūsu rūpnieciskā sektora daļu. Gribētu pateikties kolēģiem par pieredzi un par rosinājumiem, kā arī citu politisko grupu kolēģiem. Ir svarīgi pēc iespējas straujāk virzīt šo ziņojumu uz priekšu un aicinu to pieņemt strauji dalību valstis ir jau darījušas kaut ko, bet galvenokārt nodarboties ar lieliem uzņēmumiem šajā laukā. Paldies! Vārds komisāram! Paldies! Paldies, ka parlamentam šis jautājums ir svarīgs. Gribētu pateikties arī Gilskundzei par ziņojumu. Parlamentam un komisiju piekrīt, ka parādnieku īpašumu atgūšana pār robežam rada lielas problēmas. Vēl vairāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem esošajā klimata situācijā. Ņemot vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, kā tad mums rīkoties? Mums ir dažādi tiesiskie dažādas tiesiskās iespējas, kā arī izsināt šādus jautājumus pāri robežām. Taču, kā teikts Hāgas programmā, būtu daudz vieglāk pieņemt lēmumus Eiropas Savienībā, ja mēs varētu saņemt precīzu informāciju par parādnieku parādiem. Komisija uzskata, ka konsultējoties internetā mēs varētu saņemt šādu informāciju, un tas radītu daudz lielāku skaidrību un pārskatāmību, un mēs varētu spriest labāk, ko darīt. Vēlētos pateikties parlamentam par tik jauku atbildi Ziņojums ir diezgan skeptisks, uzskatot, ka galvenā problēma ir negodīgie parādnieki. Ziņojumā ir arī jautājums par datu aizsardzību, par informācijas saņemšanu. Komisija vēlas arī, protams, uzturēt privātību un personu datu neaizskaramību. Tāpēc tiek domāts par nacionālo direktoriju veidošanu, kur tiek uzkrāta informācija par šiem parādiem. Gribētu teikt, ka lēmumu pieņemšana būs prioritāte komisijai arī Stokholmas programmā 2010. un 2014. gadām, kas 9. gadā tiks izveidota. Komisija vēl nav domājusi par noteiktiem soļiem šajā laukā. Konsultāciju rezultātā komisija uzskata, ka priekšlikumi izveidot nacionālo likumu kopumu, veidot reģistrus, veicināt sadarbības starp tiesību sargāšanās sadarbību katrā ziņā virzās tajā pašā virzienā, kurā komisija uzskata mums ir jādodās, tāpēc komisija nopietni izskatīs visus šos priekšlikumus. Paldies! Paldies, un e, balsojums notiks rīt. Tālāk pāriem pie nākamā darbkārtības punkta un mums jāizskata Magines kundzes ziņojums par ikgadējo ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību. Lūdzu, referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Uh,